darba. Pirmais punkts darba kārtībā ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski komisijai. Ieteikums uz vidas novērtējumu direktīvas piemērošanu Austrijā. Hovitkungs par reglamentu lūdzu. It's a point of order under, under Rule 96. Jā, eh, jautājums par 96. punktu. Tiesības uzdot eh, jautājumu priekšsēdētājiem eh, sagatavot īpašu dokumentu. Un šajā vēstulē mēs atgādinām attiecīgajām komandām, ka uh, ka mums ir jādomā par cilvēktiesību gribētu atgādināt, ka sportistiem ir bijusi ļoti liela loma arī iestāties par cilvēktiesībām, piemēram, Muhameds Alī un arī protests pret Maskavas olimpiskajām spēlēm. Un uh, es gribētu uzsvērt, ka Bahreinai nevajadzētu dot tiesības organizēt attiecīgās sporta sacīkstes. Havet kungs, paldies! Mēs ievērosim šo tēmu. Paldies, ka norādījāt uz to. Šo informāciju dosim tālāk. Vēl kāds cits jautājums par reglamentu? Jā, Šliter kungs, lūdzu. Paldies, es esmu uh, divpusējā investīciju nolīgumu pārējais periodu jautājumā pēc Lisabonas līguma un padomas. Kā references gribētu atkāpties no šī ziņojuma izveidas, jo šobrīd ir ņemtas vērā tikai investoru intereses un vecās dalībvalsts nav ņēmušas vērā jauno dalībvalstu intereses un investīciju likumdošana neatbilst vides um, aizsardzības apsvērumiem, un es nevaru uzņemties atbildību par turpmākajām sarunām un nevēlos vairs vadīt šo. Jā, paldies, bet šis uh, temats nav reglamenta jautājums. Jums ir jāvēršas atbilst diskusiju atbilstošajā komitejā. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Šodien uh, notiks um, daudzi balsojumi. Daudz deputāti bros, dosies arī projām uz uh, mājām, tātad lūdzu izpratni. Tātad um, sāksim ar darba kārtības pirmo punktu. Pirmais runātājs Vīlanda kungs, uh, piecas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi un kolēģis, eh, komisāra kungs. Es uh, eh, Maconī kungas vārdā vēlos uzstāties kas, diemžēl, nevar būt eh, šodien sēdē. Noteikti ir arī uh, nozīmīgāki uh, lūguma raksti nekā šis, par ko diskutējam. Uh, un nav arī 30 tūkstoši cilvēku, ko šis jautājums skar kā daži citi lūguma raksti, ko izskatām. Tā ir daba, eh, ekonomika, ekonomikas attīstība, un eh, īpaši šeit mēs runājam par eh, tiesību pielietošanu ES. Lūguma rakstu komiteja izskatīja šo jautājumu. Un vēl pāris piezīmes. Uh, rakstīties un uh, ziņām par šo gadījumu, par uh, šo projektu. Parāda, ka uh, plašsaziņas līdz loceklis skatās vienā vai otrā pusē lobbyisti, dabai lobbyisti, dabas aizsardzībai lobbyisti, ekonomikai, nacionālā valdība daudzas puses ir iesaistītas. Un šis skatījums īsti nav piemērots uh, šādai kontroversai um, skatīšanai. Mēs devāmies uh, uz uh, šo vietu, Lichtenbergers kundze man pavadīja, un mēs redzējām, ka nu, Eiropas Savienība varbūt tā kā tāda pārskata um, iestādi, un uh, Mums tomēr ir jāstrādā tā, ka jāpaļaujas uz to, ka vietējās pašpārvaldes tiesības īsteno un to dara godprātīgi. Lūgumraksta iesniedzēji rakstīja, ka vietējie tā, robeža, lai vides izvērtēšanu ietvertu, neietvēra 20 hektārus. Un mākslīgi šī Um, šī robeža tika tā kā mazāk nosprausta, bet tagad Austrijā ir nosprausta 10 hektāru izvērtēšanas uh, robeža, un noteikumi jau tagad ir nedaudz mainījušies. Devāmies uz uh, tieši šo vietu un uh, vērtējām situāciju tā, ka būtiski tie jautājumi, kas izriet uh, no uh, vīdes uh, kontrols ir ievēroti. Protams, ka dažus kvadrātmetrus šurp vai turp varētu vēl strīdīgi uh, skatīt, bet nu nav tādi ļoti lieli uh, teritorijas apgabali, par kuriem būtu strīdi. Un tas ir arī jautājums par to, kā vērtē šo situāciju. Un mūsu skatījumā, nu, varbūt, ka cits jautājums nemaz nebūtu jāskata, jā, piemēram, auto uh, novietnes un citi, kas ir piesaistīti šīm projektam. Bet mēs mm, izdarījām tādu situāciju, ka, nu, jāparaugās uz lietas būtību tā nedaudz uh, um, dziļāk. Un uh, jautājums ir to, vai no galvas pilsētas uzliktais vides novērtējums ir bijis uh, korekts. Uh, un atspoguļo mūsu uh, Eiropas noteikumus un skatāmies, ka ne tikai uh, Austrijā un dažās citās valstīs, arī mans pašpārstāvētā valstī, protams, ir arī nu, dažādas iespējas uh, traktēt uh, noteikumus. Un jautājums ir, vai vajadzētu atļaut to, ka projekti tiek vērtēti vienmēr uh, konkrētajās vietās vai arī vai varētu pieļaut to, ka laika ziņā izpildi ir tādā garākā laikā, un var teikt, jā, nu tā ir daļa no kopējā plāna, un to vajadzēja kopā skatīt jau plānojot. Dažkārt tas tā ir, ka projekti arī tiesiskā izveidē tiek, nu tā kā sadalīti, un tādēļ ir jautājums, cik precīzi mūsu Eiropas noteikumi to pieļauj. Gribēti vai negribēti? Un uh, vai mums nevajadzētu tomēr vēl uh, precīzāk paraudzīties? Un vēl viens punkts, uz ko mēs uh, īpaši raugamies, uh, tas skar šādas uh, iekārt, šādas uh, pacēlēju būvniecības. Vai mēs pieļaujam to, ka slēpošanas trases un jaunas slēpošanas trases viens, divi, trīs, desmit hektārus aptver un uh, līdz ar to tiek paplašināta un šajā teritorijā tāda lielāka uh, ietekme ir un vai tie arī jāietver ir vidas novērtējumā. Es personīgi domāju, ka Eiropas noteikumi nosaka to, ka lieli projekti izvērtē kopumā izmantojamās teritorijas. Un a, par to mēs a, jautājam komisijai ļoti precīzi, kā komisija vērtē, vai šeit ir nepieciešama vēl aktīva rīcība. Paldies! Paldies Vīlanda kungam, jūs arī ļoti precīzi ieturējāt jums atvēlēto runas laiku. Tagad komisārs Oettinger kungs lūdzu. Cienītās dāmas, godātie kunga deputāti, kolēģis Patočniks un arī es esam dziļi gandarīti, ka parlaments tik ļoti uzmanīgi pievēršas vides jautājumiem un tos ir pasludinājis par a, prioritāti. IVN direktīva ir ļoti nozīmīga ekonomiskā un ekoloģiskā attīstībā. Attīstoties Eiropas Savienībai, šis jautājums ir nozīmīgs. Un tas ir nozīmīgs uh, instruments, lai panāktu ilgspējīgu attīstību. Saskaņā ar šo projektu, kas ir liela un atstāja ietekmi uz vidi, šie projekti tiek izvērtēti un tiek izvērtētas netiešās, bet arī tiešās ē, uh, ietekmes iespējas uz vidi. Tas ir projekti. Tie ir projekti, kuros dalību valstis nosaka uh, robežvērtības un, uh, balsot, respektīvi, balsoties uz robežvērtībām, nosaka, vai ir nepieciešams IVN direktīvas piemērošanas jautājums. Un jautājums par uh, šo slēpošanas trasi ir tāds, kur dalībvalsts lemj, vai eh, IVN eh, direktori tiek pierētāk, vai novērtējums tiek dots. Austrijas eh, lēms līdz šim pagātnē nebija apmierinoši. Tik runāts par 10 hektāriem vai 20 hektāriem un vairāk. Pēc lūguma raksta saņemšanas mēs kā komisija vērsāmies pie Austrijas valdības, kā tā šajā uh, Uh, gadījumā ir pielietojusi direktīva. Austrija atbildēja, ka nav uh, veikts uh, UN uh, piemērojums, jo mm, aptvērums nebija desmit hektāri. Un tad mēs uh, paudām mūsu šaubas, norādījām uz to, ka nosakot uh, aptvērto teritoriju un lēmums, vai ir nepieciešams uh, vidas ietekmes novērtējums ne tikai tādā šaurākā, bet tādā plašākā kontekstā jāskatās. Un atbildot uz to, Austrija savu uh, likumu, un tas ir ļoti būtiski, uh, uh, pat plašāk nekā šis konkrētais gadījums, ir uh, mainījusi, un tas atbilst mūsu uh, juridiskam uzskatam un atbilst visiem um, tiem um, normatīviem, kādi ir uh, IVN direktīvā Eiropā. Un būtiski ir tas, ka paplašinot slēpošanas trases kopumā tagad tiek vērtēts, cik liela ir šī uh, kopaptvērtā uh, teritorija. Un arī vēl agrāka paplašināšana tiek ietverta uh, tagadnes vērtējumā. Prasības, kāds ir direktīvā noteikts, ir skaidras un uh, striktas. Sadalot projektu atsevišķās daļās un atsevišķās pakāpēs, netiek atsevišķās daļas vērtētas, bet gan kopumā mēs vērtējam ietekmi uz dabu kopumā. Tas ir ļoti nozīmīgi. To ir apstiprinājusi arī kopienas tiesa, ka mūsu uh, juridiskais skatījums ir pareizs. Un vairāk kārt ir noteikts, ka IVN direktīvas mērķis ir nevis uh, projektu sadalījums, un ar šo sadalījumu nedrīkst apiet direktīvas uh, piemērošanu jāievēro. Tās eh, daļas arī, eh, kas, piemēram, pļavās, eh, tiek īstenotas būvniecības plāni, kā arī teritorijas aptvērums kopumā. Tas nozīmē, ka teritorijas tiek ietverts šajās robežvērtībās, kurās tieši būvniecības pasākumi pat nenotiek, bet kuras ir projekta daļas un kuras projekts var ietekmēt. Un tādēļ mēs pārstāvam tādu viedokli, ka uh, Pelā un Tarmelts būtu um, jāveic uh, apvidu faktu vākšana, lai konstatētu, vai uh, Melaldā Mels uh, reģionā ir nepieciešama IVN, un ir jābūt arī publiskai diskusijai. Austrijas uh, iestādes nav uh, šādā veidā rīkojušās, nav uh, notikusi tāda izvērtēšana, kāda ir bijusi e, paredzēta. Projekts ir sākts e, īstenot e, pirms pieciem gadiem, būvniecība jau ir noslēgta, un no iestādēm vīnā, vīnē mēs prasījām arī vēl vairāk informācijas par to, kādi pasākumi var tikt īstenot, lai sekas mazinātu, vai arī kādus var tagad vēl plānot. Šī informācija vēl nav uh, saņemta, un tad, kad saņemsim, tad mēs vērtēsim, vai ir vēl kādi pasākumi iespējami, lai mazinātu ietekmi uz dabu visā šajā rajonā. Un mēs lūdzām Austrijas iestādes lūgt uh, lūdzām, lai eh, nākošo projektu īstenošanā, nākošo slēpošanas eh, trašu paplašanāšanā tiktu ievēroti visi noteikumi, arī IVN direktīvas, lai sākumā notiktu direktīva un notiktu izvērtēšana un pēc tam notiktu noteikts, vai ir IVN direktīvas piemērojums ne, veicams. Patočnīkungs strādā pie jauna direktīvas teksta. Šis teksts vēl vairāk ievēros vides prasības. Uh, vairāk ievēros bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņas un cits būtisks jautājums. Ievēros arī um, tos lēmus, kādus ir uh, pieņēmusi kopienas tiesa, kā arī harmonizēs un vienkāršos, vienkāršos uh, likuma normas, kā arī izslēgs iespējas apiet uh, šīs uh, direktīvas piemērošanu. Mēs gatavojam šīs direktīvas jauno tekstu Pēdējā gada laikā notika plašas konsultācijas ar sabiedrību, ar interesētajām grupām. Mēs tagad izvērtējam šos rezultātus. Vēlākais 2012. gadā izteiksim priekšlikumu, kas šādu būvniecības plānu un projektu īstenošanu nākotnē novērsīs uh, Eiropas tiesības, būtu ļoti skaidrs, un nākotnē nebūs arī iespēja to tās apiet. Mēs esam ļoti iepriecināti par to, ka IVN, uh, IVN likuma Austrijā tagad pilnībā atbilst IVN direktīvai, un komisija parūpēsies par to, lai Austrijas iestādes uh, arī izvērtētu vēl tos pasākums, kādi vēl ir iespējami, lai uzlabotu situāciju, un nākotnes projekti Melau Damils. Uh, slēpošanas trašu paplašināšanā pilnībā ievērotu IVN direktīvu. Tas nozīmē, ka no šī atsevišķā gadījuma visi ir mācījušies. Paldies! Paldies komisāra kungam! Tagad runātāji politisko grupu vārdā. Sāksim ar Eiropas Tautas partiju Jāra kungs. Divas minūtes lūdzu ievērojiet laiku, kolēģi, jo esam jau iekavējuši. Priekšsēdētājs kundze komisāra kungs Vīlāna kungs jau ļoti precīzi runāja par lietas būtību, bet nu es izteikšu pāris politiskus vērtējumus. Es domāju, ka tas runā nevis pret, bet pār Eiropas politiku, ja direktīva tiek pārbaudīta attiecībā uz tās a, praktisko piemērojumu un tiek uzlaboti un konkrēti interpretēta. Vienmēr būs tāda konkurence starp Eiropas direktīvām un a, arī iespējām uh, tās īstenot uh, konkrētās vietās. Lūgumrakstu uh, komiteja vērtē, kā notiek lietu attīstība, un esmu arī lepns par to, ka mēs saņemam lūgumrakstu, un tad redzējām, ka kādā konkrētā vietā interpretācija ir atšķirīga no tā, kā mēs to vēlamies. Uh, šī, šis lūgumraksts un mūsu darbība ir noveduši pie tā, ka kādā no dalību valstīm ir izmainīts likums, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Domāju, ka tas ir tāds veiksmīgs stāsts par Eiropas politiku. Un otrkārt, jautājums, par ko es tā vispārīgi gribētu runāt, un jautājums komisāram. Praktiski visu laiku ir tā, ka daudzi pilsoņi raugās, kā Eiropas vides likumi tiek īstenot dalību valstīs. Ir daudzi lūgumi, raksti ir pārobežu jautājumi, kas jārisina, un daudz jautājumu dalību valstīs. Un vienmēr problēma ir tāda, ka ja mēs tādā jautājumā vēršamies pie komisijas, kas tagad tiek īstenots, tad saņemam vienmēr atbildi, ka komisija domā, ka kāda konkrēta dalība valsts pareizi īsteno Eiropas Savienības direktīvas un arī regulas, un šeit nav nekādas nepieciešams iejaukties. Es domāju, ka mums ir nepieciešams instruments, lai arī tādā procedūrā, kas tagad tiek īstenot un mums norāda uz to, ka kaut kas nav īsti pareizi, lai mēs arī tādā gadījumā varētu sākt nopietnu dialogu ar dalībvalstīm, lai mm, lietas nenotiktu kā, kā šajā gadījumā, kur tas nebija īsti veiksmīgi, bet projekts ir noslēgts mums ir risinājums nākotnē, bet nav risinājuma pagātnē. Paldies! Paldies! Tagad sociālistu demokrātu uh, politiskās grupas vārdā Leichtfried kungs viena minūte. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, tas, kas šeit ir noticis, var apzīmēt kā ļoti nozīmīgu punktu. Mēs, austrieši, esam ļoti aizrautīgi slēpotāji. Nu, protams, ir vajadzīgas arī slēpošanas trases. Bet, ja ir slēpošanas trases, uh, nu tad tas ir jāzina, ka ir nepieciešama arī vide, kas ir ļoti veselīga, jo neviens neieradīsies um, slēpot, jo vide nebūs um, sakārtota. Un šādā uh, izpratnē Austrijas politika pagātnē pieļāva daudzas kļūdas. Vienpusēja. Uh, slēpošanas trašu izveide, nepārdomājot, vai tas ir labi, vai tas ir pieļaujams, pārvaldes prakse un likuma uh, pieņemšana bija arī uz to vērsta. Šeit mēs at, atpazīstam to pievienoto vērtību kā, kā Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam. Šeit šajā gadījumā ir lietas notikušas nepareizi, un dažkārt nepareizi arī tas, ka nekas nenotiek. Bet šeit mēs redzējām, ka lūgumraksts tika iesniegts, mēs reaģējām. Austrijā notika arī izmaiņas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs tam, kā būtu jāattīstās lietām. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Lichtenbergers kundze zaļo vārdā. Paldies, paldies, komisāra kungs, paldies par jūsu teikto. Domāju, ka ļoti nozīmīgi tas, ko jūs teicāt. Es gribētu tikai papildu jautājumu uzdot. Jūs teicāt, ka pat laban vides no ietekmes novērtējumu pārbauda Austrijā šobrīd ir apmierinoša, bet ir aizvien vēl kopienas ties lēmums, ka IVN direktīvas piemērošanai ir jāpajautā arī uh, pilsoņu. Un Austrijas gadījumā šajā konkrētajā tas nenotika, un tas varētu būt tāds tā kā nu, iepriekšējās brīdināšanas signāls tam, lai nākotnē šādas lietas vairs nenotiktu. Vēl viena lieta gribu uzsvērt. Manā skatījumā ļoti nozīmīgi ir slēpošanas uh, trases neierēķināt. Uh, Un ja pilnīgi viss nav pārbūvēts, nu, tad man liekas, ka visā citā tas ir absurdi. Jā, tā ir teritorija, tā ir jāiekļauj. Šeit mēs runājam par uh, projektu sadalīšanu un uh, direktīvas apiešanu. Ceru, ka šajā gadījumā mēs vēl vērsīsim mūsu uzmanību gan uz šo gadījumu, gan uz citām procedūrām un citiem gadījumiem. Paldies! Paldies tagad Mājerkungs. Tā. E, bueno, tenemos un caso que no. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit saskaramies ar gadiem, kas varbūt mums ļaus nākotnē rast risinājumu šādu veidu gadījumiem. To jau minēja Jārkungs, to minēja arī komisārs, un tas tiks iekļauts uh, lūgumrakstu komitejas gads kārtējā ziņojumā par lēmumiem, kas pieņem 2010. gadā. Šis uh, Damils piemērs mums var palīdzēt citviet Alpos, Pirenejos Proti, tad, kad Eiropas Savienības pilsoņi ir iesnieguši lūgumu rakstu, līdz brīdim, kad uh, tiek pieņemts lēmums, uh, uh, ir zināms laiks, un šajā laikā tiek radīts sekas, kuras pēc tam nav iespējams novērst. Dalībvalsts bieži vien apiet Eiropas direktīvas, kuras uzliek par pienākumu tām organizēt ietekmes uz vidas novērtējumu veikšanu. Alpos vai Pirenejos Spānijā. Un šajos gadījumos, lai apietu direktīvas noteikumus, projekti tiek sadalīti mazākos eh, gabalos un tādējādi ir iespējams izvairīties no seku uz vidas izvērtēšanu. Komisāru, vai jūs eh, turpmāk ievērosiet lai eh, šādi gadījumi neatkārtotos un, lai, un vai turpmāk jūs reaģēsiet ārtāk, lai nepieļautu to, ka šādi darbi tiek īstenoti par spīti tam, ka ir pierādījumi tam, ka ir nepieciešams šāds ietekmes uz vidu novērtējums. Tāpēc es aicinu rīkoties straujāk, rīkoties saulaicīgāk un aicinu komisiju darīt visu iespējamo, lai samazinātu šos termiņus un Visiem spēkiem censtos novērst to, ka dalībvalsts izvairās no direktīvas ievērošanas. Daudz tik runāts par Austriju, bet līdzīgi projekti tiek īstenot arī Spānijā, piemēram, Pirenejos. Runa ir par kādu slēpošanas eh, staciju, uh, Daragonas reģions arī eh, grasās samazināt eh, iecerēto projektu mazākos eh, gabalos, un es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai to novērstu. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad vārds Vērtmans kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Šīs no vides novērtējuma nolūks ir novērtēt gan tiešās, gan netiešās sekas uz vidi, ko rada projekti. Un ja izņem ārā plānus, kam ir tomēr kāda lietišķa vai tehniska saikne ar šo projektu, norāda, ka likumdošana tiek piemērota izskropļotā veidā. Un 96. gadā tiesa jau norādīja, ka dalību valstīm uh, Dalībvalstis nedrīkst apiet direktīvas izpildi, sadalot projektu dažādās ne nelielās daļās. Un tā pašā laikā komisija nepamanīja, kur īsti ir šī um, problēmas sakne, proti tieši praktiskajā piemērošanā. Austrija ir noteikusi uh, saistošās robežvērtības un ir izteikta arī rekomendācija veikt vides novērtējumu, apskatot projektus kopumā. Jūs pieminējāt arī skrīningu procedūru, mēs gaidīsim, kādi būs rezultāti. Austrijas iedzīvotāji protestē pret to, ka viņu intereses netiek ņemtas vērā un saskaņā ar kopienu tiesas lēmumu um, ir jānodrošina arī sabiedriskā apspriešana. Es gribētu zināt, kā komisija vērtē šo aspektu saistībā ar dabas aizsardzības likumdošanu Austrijā, ja līdzīgas problēmas ir vērojams gandrīz visās dalību valstīs. Un ir skaidrs, ka pārstrādājot šo vides ietekmes novērtējumu direktīvu, ir daudz vairāk jāiestaista sabiedrība. Paldies! Tagad pārējie runātāji Zēberkungs divas minūtes. Paldies, priekšādātāji, godātais komisāra kungs. Jūs redzat, ir daudz runātāju, un šajā procedūrā varētu pat rasties iespējas, ka lūguma rakstu komiteja ir tā kā uzmetusies par uh, vadošo, bet runājot par šo Melavas un Dimulsas, Damilsas projektu, te ir iesaistīts divas mazas pašvaldības, un problēmas uh, rada piemērošana, tātad Austrijas dabas aizsardzības likumdošanas piemērošana. Un ir jāņem vērā arī, ka pastāv dažādas tiesiskās tradīcijas, tas attiec uz Austriju salīdzinājumā ar citām valstīm, un manuprāt, Austrijas republika tomēr ir centusies rīkoties saskaņā ar likumu, uh, ir iespējams pielaistas kļūdas, bet mēs tagad runājam par dažiem atlikušajiem procentiem, par kuriem diskutējam. Šis projekts bija brīvprātīgs, eh, tas izmaksāja dārgi, un arī tas jāņem vērā. Un es gribētu arī veikt politisku novērtējumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka. Uh, ja šajā projektā tiks izlabotas pielaistās kļūdas, tad to varētu novērtēt pat uh, atbilstošu vides aizsardzības apsvērumiem. Un komisijai ieteiktu raudzīties arī pāri robežām un paskatīties, kas notiek citās dalībvalstīs, kur pārkāpumi šajā jomā ir daudz smagāki tiešām vajadzētu uh, vērtēt visus pēc vienādas mērauklas. Paldies, Zēbera kungs! Nākamais runātājs ir Melcer kungs, bet viņš nav zālē, tāpēc tagad būs brīvais mikrofons. Un četri kolēģi ir lūguši vārdu. Vīlanda kungs runās kā pēdējais, bet vispirms runās Birgera kungs. Godātie kolēģi, komisāra kungs, komisārs pieminēja to, ka dalībvalstu iestādes ir guvušas mācību Es domāju, ka tas šeit ir jāuzsver, jo Austrijas federālās iestādes un arī vides ministrs tomēr ļoti veic ļoti labu darbu, grozot šo direktīvu, un to varētu pat izmantot kā tādu paraugu, no kura mācīties citiem. Es gribētu pievienoties kolēģa Jāra teiktajām. Ir jābūt instrumentiem, Tie jāparedz jau projekta plānošanas un sākuma īstenošanas stadijā, proti ir jābūt iespēja veikt korektūras. Paldies! Ferēra skunks lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi dažas pārdomas no manas puses par šo jautājumu. Ehm, praksi organizējot ietekmes uz vidas novērtēšanu uh, organizēšanā, norāda uz to, ka mums ir jācenšas panākt to, lai uh, prasības, kas izklāstīs direktīvā, tiktu ievērotas. Mums ir jāņem vērā sumārais efekts šādiem projektiem. Uh, Es domāju, ka mēs it kā aiz atsevišķiem kokiem vairs neredzam mežu. Mums ir jāsaprot, ka cilvēka aktivitātēm ir sumārs efekts un īpaši, īpaši uzmanība ir jāpievērš ietekmes uz vidu novērtējumam. Ir jāsaprot, cik lielā mērā mēs esam izvērtējuši ietekmi uz vidi, vai ir tikuši īstenot kompensācijas pasākumi šī gadījumā un vai atbildīgās uh, vides iestādes ir uzņēmušās savu lomu un ir iejaukušās šajā gadījumā. Ir nepieciešama lielāka atklātība un tāpat ir jāiesaist arī um, iedzīvotāji, sabiedriskā doma, lai nodrošinātu kvalitātu, neatkarību eh, šādu pētījumu īstenošanā. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Marku Naits kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs diskutējām par konkrētu projektu, un jāsaka, ka ietekme uz vidi novērtēšanu eh, ir ļoti nopietns jautājums. Mums ir jāsaprot, ka šobrīd uh, iedzīvotāji ir zaudējuši savu uzticību šāda veida novērtējumiem un tāpat arī ekspertīzē, kas tiek īstenot projektu īstenošanas gadījumā. ir jāparaugās uz to, kas īsteno šos ietekmes uz vidu novērtējums, lai uh, saprast, kāpēc šī uzticība ir pazudus. Bieži vien mēs runājām par uh, e, IVN, nepadomājot par citiem argumentiem. Mēs jau iepriekš esam runājuši par to, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai šādi pētījumi būtu neatkarīgi, lai mēs ievērotu to, kādu seks tas atstājas vīdes. Domāju, ka tas ir nopietnākais un svarīgākais. Paldies! Paldies! Laikfrīd kungs ir pacēlis zilo kārtīt, jūs rīcībā ir pusminūte. Lūdzu! Paldies, priekšēdētāji! Varbūt es kolēģi nepareizi sapratu Es domāju tiešām, ka ir pareizi, ja ir noteikumi, tad tie ir jāievēro, nevis tā, ka katru reizi, kad kaut kas nepatīk, var attaisnoties ar apstākļiem. Noteikumi ir jāievēro tādi, kādi tie ir. Un jautājums man bija, vai jūs tā domājāt, vai jūs tiešām, jūs taču nedomājat, ka jāvadās pēc apstākļiem, piemērojot uh, noteikumus. Markunaitis kundze, vai jūs gribat atbildēt? 30 sekundes. Noru pabriežti, ka taip, taisība. Vēlos uzsvērt, jā, ir īpaši nozīmīgi ievērot noteikumus, bet bieži vien ir gadījumi, kuros dažas ieinteresētās grupas cenšas manipulēt ar sabiedrisko domu, cenšas ietekmēt eh, šādu projektu īstenošanas gaitu, un es teicu arī, ka neatkarība organizējot. Uh, Ekspertu neatkarība ir jānodrošina, organizējot šādus pētījumus, lai viss notiktu saskaņā ar noteikumiem, kas ir paredzēti likumdošanā. Paldies! Liels paldies, turpina priekšsēdētāja Kalinbaks kundze. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja, komisāra kungs, godātie kolēģi. Šī di diskusija rāda, ka vidē mums jomā mums ir liela problēma ar komunikāciju. Un uh, vide, uh, ekonomika, reģionālās intereses nekādu nespēja nonākt pie kopsaucēji. Mums ir vajadzīgs atbalsts no komisijas puses un vide ir ļoti nozīmīgs ekonomikas elements, un līdz šim tas ne, nav ticis uzsvērts. Pasākumi, kas ir domāti vides aizsardzībai, arī ļauj radīt darba vietas. Un diskusija šobrīd notiek tādā uh, polarizētā veidā melns balts, proti vai nu daba vai arī darba vietas. Un es gribētu aicināt visus iesaistītos strādāt pie viedokļu veidošanas. Eh, Cilvēks saprot, ka laba vide ir vajadzīga, lai arī ekonomika varētu labi darboties. Paldies! Rensdorf kungs lūdzu. Paldies! Austrija no, eh, nolēma uh, noraidīt Elsendorfas atomelektrostacijas celtniecību. Un, manuprāt, šis eksperiments ļoti daudz izmaksāja, un austrieši nevar atļauties tā rīkoties Vīlanda kungs. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Es esmu nu, mierā ar atbildi, kas tika sniegta. Man tikai vēl viens punkts interesē. Pašreizējie noteikumi paredz, ka slēpošanas trases tikai tad tiek iekļautas šajā, šajos aprēķinos par vides ietekmi, ja uh, ir paredzētas kaut kādas izmaiņas būvniecības fāzē, bet viss pārējais ko izmanto gan slēpotāji un tā tālāk, tās netiek iekļautas šajā izvērtējumā. Un es gribētu es domāju, ka šeit nevajadzētu veidot šādus izm, izņēmumus. Un vēl mēs abi, komisāra kungs, labi pazīstam, uh, Uh, zemes, par ko runājam, un lūgumrakstu komiteja paredz arī iespēju apturēt uh, projektu īstenošanu. Varbūt mēs varētu vienoties ar padomi, ka šo projektu arī varētu iesaldēt. Paldies! Zēbera kungs ir pacēlis zilo kartiņu, lūdzu, 30 sekundes. Paldies, gribētu jautāt Vīlanda kungam, jūs esat jurists, vai jūs arī cilvēks, kas dodas ekskursijās un uh, pārgājienos, vai un negrib uh, iet visu ceļu ar kājām, bet izmantot šos pacēlājus, vai arī šāda uh, ietekme uz vidi ir jāveic, proti kādu iespēju atstāja tad šie ekskursanti. Uh, Vīlanda kungs, lūdzu, pusminūte jums. Gribētu uzsvērt, varbūt ir radies iespējas, nu, vide nepiedara dabas aizsardzības organizācijām, tas taču ir skaidrs. Un, protams, ka cilvēki var doties ekskursijās un pārgājienos un kāpt kalnos. Es arī nedomāju, ka šajā gadījumā, ka šis gadījums būtu tas, kas būtu jāiesaldē. Liels paldies, Vīlanda kungs, ka jūs ievērojāt laiku. Etingera kungs lūdzu noslēgumu vārdiem. Priekšādātājs kundze, deputāti, mēs visi jādomā, esam vienisprāts par to, ka ir bijuši šajā gadījumā pārkāpumi vai kļūdas bet mēs varam arī konstatēt, ka šajā gadījumā šīs robežvērtības nav piemērotas, aprēķinātas pareizi, un uh, vides ietekmes novērtējums nav bijis gluži korekts. Tāpat šis um, vides ietekmes novērtējuma uh, li likums Austrijā ir jāgroza, jāuzlabo, un tam ir jāatbilst Eiropas noteikumiem. Un vēl citi pasākumi, piemēram, vai tie būtu autostāvvietas vai vēl kāda cita veida būvniecība, tie ir jāvērtē uh, atsevišķā skrīningā, bet vērtējot visu projektu kopumā, vērtējot, cik liela teritorija tiks skarta un kas īsti tiks būvēts. Šis reģions ir jāvērtē ļoti uzmanīgi. Un brīžiem rodas iespējas, ka strokšņa piesārņojums uh, tiek apspries nopietnāk nekā kaitīgā ietekme uz vidi, bet nu, tā laikam gluži nav. Uh, ir iespēja uzsākt līguma pārkāpumu procedūru. Mēs ar to nedraudam, bet tāda iespēja joprojām pastāv. Un, ko kolēģis Potočņiks īsti domā grozīt šajā Eiropas direktīvā par vides ietekmi, vairāk pievērsties Transeiropas tīkliem, vides bioloģiskai daudzveidībai, iespējām iesaistīt kopienu tiesu, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus. Tad nākamais Lichtenbergeres skundas jautājums. Mēs esam konstatējuši, ka šīs robežvērtības Vāc Austrijas likumdošanā ir ņemtas vērā, runājot par sabiedrisko apspriešanu, vai šeit viss ir gan formālā, gan uh, tehniskā ziņā izdarīts. Par to mēs jums ziņosim, par to ziņos komisārs Potočņiks turpmākajās nedēļās un raudzīsimies arī, vai ir ievērota caurskatāmība attiecībā uz uh, sabiedrības iesaistīšanu. Jūs saņemsiet izsmeļošu rakstveida atbildi. Es domāju, ka nākamajā gadā mēs izdarīsim secinājumus un varēsim sekmīgi turpināt darbu ar šīs direktīvas grozīšanu. Deputāts jautāja, kā vērtēt šo teritoriju vai Ehm, nu, definīciju. Arī to uz šo mēs atbildēsim rakstveidā. Nu, ja tiek eh, celts slēpotāju pacēlājs, tad ir jārun, jārēķina ne tikai kvadrātmetri, kas attieca, atrodas tieši zem pacēlāja, bet arī viss uh, kalns un nevar tikt iekļauts aprēķinos, jo melnās trases tiek izmantotas visintensīvāk, tur brauc vislabākie slēpotāji. Un, protams, ka šīs trases ir jākopj, tās ir jāuztur kārtībā, ir, ir jāraugās, kas notiek, ja ir uzsniedzis daudz sniega. Un iespējams, ka Tas viss ir jāņem vērā un jāformulē un jādefinē uh, jaunajā direktīvā. Raugoties uz jautājumu, vai mums bija iespējas iejaukties ātrāk, vai tagad, kad piecus gadus pēc lēmumu par celtniecību ir sākušās debates, nu tad jāsaka, ka saskaņā ar mūsu līgumiem joprojām darbojas subsidiaritāte un dalību valsts pirmkārt ir atbildīgas par to, kā tās īsteno Eiropas Savienības noteikumus un līgumus. Un es domāju, kā arī Austrijā, Austrija spēs turpmāk labāk izvērtēt um, gan vides aizsardzības, gan ekonomikas intereses. Paldies! Paldies Tas bija ļoti interesanti. Tagad debatas ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kur jāatbild mutiski, proti maldinošas uzziņu sabiedrības